Der Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Godātie dāmas un kungi, godātās dāmas un kungi. Es aicinu visus ieņemt savas vietas. Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dāmas un kungi, šodien naktī nomira mūsu ilgadējais kolēģis eh, Vilfrēds Mārtens. Mārtensa kungs dzīves 1938. gada 19. aprīlī bija kādreizējās Eiropas Tautas partijas prezidents. Viņš aizvadīja ļoti ilgu politisko karjeru savā dzimtenē Beļģijā ilgu karjeru Eiropas līmenī, arī šeit, Eiropas parlamentā. Un Mārteica kungs no 1979. Uh, gada līdz 1992. gadam bija arī pārtraukumu Beļģijas uh, karalistes uh, premjerministrs. Līdz 1999. gadam viņš vadīja Eiropas Tautas partijas politisko grupu Eiropas parlamentā. Vilfreds Mārtens bija dziļi pārliecināts Eiropietis. Visu savu politisko karjeru viņš uh, veltīja Eiropas integrācijai. Mārtēnsa kungs bija viens no izcilākajiem Beneluksa kopienas pārstāvjiem, kuras dibināšana bija daļa no Eiropas uh, kopienu dibināšanas procesa un šis ieguldījums uh, nevar tikt novērtāts par augstu. Mārtainsa kungs bija vīrietis, kurš bija ļoti pārliecināts katolis, un viņa izpratnē katoļu sociālā mācība, uh, kristīgi demokrātiskā kustība mm, no tā guva lab, lielu pienesumu, un pēckara Eiropā viņa pienesums bija tāds, ka viņš aicināja izbēgt uh, valstu dalījumu, raudzīt, aicināja raudzīties pāri robežām, un no viņa mēs vienmēr dzirdējām to, ka kopā Eiropa ir stipra. Ja Eiropa ir dibināta uz tolerances un respekt, cieņas, citu cilvēku viedokļa ievērošanas principiem, uz savu tiesību atzīšanas principiem, tad Eiropa virzās uz priekšu pareizi. Ar Vilfrīdu Mārtensu Eiropas Tautas partija grupa ir zaudējusi ļoti spēcīgu vadītāju. Beļģija ir zaudējusi ievērojumu valsts vīru, un Eiropas Savienība ir zaudējusi izcilu Eiropieti. Es aicinātu jūs visus uh, piecelties godinot uh, Mārtenskunga piemiņu. Sie haben sich zu Ehren von Wilfried Martens von Ihren Plätzen erhoben. Ich danke. Jūs piecēlāties uh, kājās, uh, godinot Vilfredu Martens, un es jums par to pateicos. Sehr geehrte Kolleginnen un Godājumie kolēģi, man ir milzīgs prieks un liels gods jums paziņot, ka priekšsādātāja konference tik tikko vien.